aussi. La maman, oui. c'est 5 h 15 non Oui. Euh... Ok. Bonsoir, chers collègues. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Sāksim darbu. Kā uh, Eiropas parlamenta deputāti, kas strādā šeit jau desmit uh, gadus. Jāteic, ka sieviešu tiesību līdztiesības komitejā zāle nav bijusi nekad tik pilna kā šodien. Šī sanāks, šo sanāks pasludinu par atklātu un arī sveicu visus deputātus šajā komitejas izveidas sanāksmē. Tad, nu, kādā kārtībā notiks vēlēšanas? Mēs eh, vispirms ievēlēsim uh, Priekšsēdētājiem pēc tam vicepriekšsēdētājs es arī vēlos uzsvērt to, ka šīs sanāksmes laikā, diemžēl, netiks nodrošināts tulkojums maltiešu valodā. Un štoks kundze, lūdzu. Vielen Dank. Jā, liels paldies. Man būtu jautājums par procedūru, par balsošanu. Es gribētu vērsties pie citu politisko grupu koordinatoriem. Vai grupas uh, uh grib respektēt dehonta sistēmu un balsot pēc šīs sistēmas? Jo uh, tad būtu iespējams, ka vienā pozīcijā būs uh, uh slēgtais balsojums. Es domāju, ka būtu labi pieturēties pie šīs dehonta eh, sistēmas. Šķiet, ka personīgais viedoklis šeit netiek eh, jautāts. Te ir runa par to, ka mums vajadzētu uh, varbūt atteikties no ideoloģijas un personīgā viedokļa paušanas. Es uh, gribētu zināt no cita koordinātora puses, tātad vai viņi vēlas izmantot šo demokrātisko dehonta sistēmu. Pardon. Uh, merci, euh, merci beaucoup. Paldies, Anštoks kundze. Nedomāju, ka tagad uzsāksim debatas par šo. Mums ir jāturpina sanāksme, bet, kā jūs norādījāt, piedāvātās kandidātes vēlēšanām ir uh, kandidāts, kādas tiek izvēlēts pēc zonas sistēmas. Es tādēļ varu tikt, kā šī sistēma tiks. Uh, ievērot arī šīs sanāksmes laikā. Šīs sanāksmes mērķis ir izveidot komitejas biroju, um, ievēlot priekšsēdētāju četrus maksimums vicepriekšsēžus. Pēc šīm vēlēšanām mēs apstiprināsim arī sieviešu tiesību dzīmumu līdztiesību komitejas sanāksmi dar 2014. gadam lingvistisko režīmu un pēc tam priekšsādētājas paziņojumi. Tā kā visi uh, pilntiesīgie locekļi nav ieradušies uz sanāksmi, vēlos uh, paziņot uh, aizvietotājus, kas var aizvietot pilntiesīgos deputātus Gārds Belts, Konstants Lekrip, Andor Delī, Sabīna Ferhājien, Monika Holmajer, Lara Komi, Viviana Borzana, Marita Uskok. Teks Tarabela un Bilbao Barandikā, Inteveld un Stefans Eks. Vēlos uzsvērt arī, ka gadījumā, ja ir kādas izmaiņas par šo te atbalstiskajām grupām, ir jāziņo par izmaiņām pirms pasludina balsošanu par atklātu. aicinu sagatavot sarakstus ar klātsošajiem deputātiem. Lai balsošana varētu notikt, ir jāpārbauda kvorums. Kvorums, kas veido ceturto daļu no deputātiem, tad, tad vismaz deviņiem deputātiem ir jāpiedalās sanāksmē. Pirms turpinām un pirms organizējam uh, balsošanu par uh, priekšsēdētāju, vispirms pārbaudīsim, vai darbojas elektroniskā balsošanas sistēma. Ja citu kandidātu nav, tad balsosim ar aklamāciju. ir saņemt sekojoši kandidatūras priekšsēdētāja amatam. Viena kandidāti ir Eče Garcia Peres no sociālais demokrāta politiskās grupas vai ir citi kandidāti uz FAM komitejas priekšsēžu amatu. Nē, tādā gadījumā balsojam ar aklamāciju. Je, je félicite Madame eh, Garcia Perez. Apsveic Garcia Perez kundzi, ar kuru kopā strādājam jau desmit gadus. Man ir liels gods viņu sveikt šeit, trībīnē. Paldies! Merci beaucoup. Bueno, queridas eh, colegas, en primer lugar, por supuesto, agradecer. Paldies, kolēģi! Vispirms es vēlētos jums pateikties par to, ka izrādījāt man savu uzticēšanos. Man tik uzticēts ļoti svarīgs pienākums, un mums visiem nākamajā parlamenta sasaukumā būs jāveic svarīgi pienākumi. Es ceru, ka mēs visi varēsim labi sadarboties tā, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdztiesību. Mums ir ļoti daudz darāmā, un es ceru, ka ar jūsu palīdzību mēs eh, paveiksim savus pienākumus. Es gribētu arī jūs lūgt izrādīt man pacietību, jo noteikti, ka mums visiem vajadzēs pielāgoties mūsu jaunās komitejas darbam tuvākajās dienās. Tagad turpināsim ar vicepriekšādātāju vēlēšanu. Tagad nolasīsim aizvietotāju vārdus. Tautas partijas grupa Gala Pelča, Ligripa, Delī, Verhegen un Holmairs kundze. Tāpat arī Lara Komija. Es atvainojos, ja es gadījumā nepareizi izrunāju šos uzvārdus. Es mēģināšu tos iemācīties, lai um, nākotnē tas izklausītos labāk. Sociāldemokrāti Dančila, Ulskuka un Marks Tarabēla. Alde, Bilbao Barandika, Sofija Intvelda, Goe eh, Stefans Heks. Ja nevienam nav nekas sakāms par iespējamām izmaiņām, tad sāksim ar pirmā vicepriekšādātāja ievēlēšanu. Jāpārbauda, vai ir kvorums. Kvorums ir apstiprināts, tagad balsosim par pirmo vicepriekšādātāju. Materis kundze, kandidatūra no tautspartijas grupas. Ja nav citu kandidātu, kas būtu jāievēl par pirmo vicepriekšādātāju, tad varam ievēlēt Materas kundzi ar aklamāciju. Viņa tiek ievēlēta ar aklamāciju. Materas kundze pirmā vicepriekšādātāja. Sí, por favor, la señora Stork. Ja, vielen Dank. Ich hätte gerne die Frage. Štorhas kundze, e, es gribētu uzdot e, jautājumu un tātad saņemt atbildi šo jautājumu. Vai koordinatori pieturēsies pie šīs sistēmas, balsojot par visiem šiem četriem amatiem? Galu galā tas ir tāds labs demokrātisks e, paradums, un es gribētu zināt, vai visās četrās kārtās šī sistēma tiks ievērota. bueno, no podemos entrar ahora a un debate al respecto de esta cuestión. Eh, por... Mēs nevaram tagad uzsākt debates par šo jautājumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt balsot par vicepriekšādātājiem, un, ja jums ir kādas piezīmes, tad, protams, jūs varēsiet tās izteikt. Tagad balsosim par otro vicepriekšādātāju. Eh, kandidāte no GUE In Inese Zubere. Vai ir vēl kādas citas kandidatūras? Zubere ievēlam ar aklamāciju. Viņa ir otrā vicepriekšādātāja. Por favor, tome su asiento. Lūdzu, ieņemiet vietu pie prezidija galda. Bueno, pues pasamos a la elección de la tercera vicepresidencia. Tagad balsosim par trešo vicepriekšādātāju. Sociāldemokrātu kandidatūra Blinkevičutes kundze. Vai ir vēl kādas citas kandidatūras? Ja nē, tad varam ievēlēt mūsu kolēģi ar aklamāciju. Trešā vicepriekšēdētāja, lūdzu ieņemiet vietu pie prezidija galda. Muy bien, pues ahora pasamos a la elección de la vicepresidencia. Tagad vēlēsim ceturto vicepriekšādētāju. EKR kandidatūra. Tarabēlas kungs, vai jums ir kas sakāms? Es gribētu atbildēt uz šo stundas kundas jautājumu. Jā. Uh, Var būt tā, ka par vienu vai otru kandidātu tiek uh, noturēts uh, slepenais balsojums, sistēma to ļauj, bet mēs varam arī no tā atkāpties, un to es arī lūkšu darīt. Es uh, lūgtu slepeno balsojumu par šo kandidātu 4. viceprezidenta amatu. La kolega Win, Win Serviska. Yes. Pardon. Šķiet, ka Višņeckas kundze ir kas sakāms. Jā, es vēlētos paust negatīvu nostāju. Esmu pārsteigta, ka pēc četriem balsojumiem nebija neviena iebilduma, un tagad šajā gadījumā jūs iesniedzat lūgumu, kas ir absolūti nepamatots. Uh, Uzskatu, ka tā ir diskriminācija pret mūsu kandidāti. Tas runā pretī jebkādiem diplomātijas, demokrātijas vai elegances noteikumiem. Sí, eh, la colega Pirder pide la palabra. Thank you. Bilders kundze, jūs vēlējāties izteikties. Jā, liels paldies. Es gribētu atbalstīt lūgumu pēc aizklātā balsojuma. Šajā parlamentā deputāti vienmēr ir varējuši izvēlēties balsot tādā veidā, kā viņi vēlas. Un šajā gadījumā uzskatu, ka kandidatūra pilnīgi attaisno šādu izvēli. Bet eh, iespējams, ka nemaz nav vajadzīgs aizklātais balsojums. Varbūt mēs varam balsot paceļot roku. Procedūra nosaka, ka aizklātais balsojums var tikt pieprasīts. Un to var tātad uh, izvēlēties, ja seši deputāti komitejā aicina izvēlēties aizklāto balsojumu. Mēs redzam, ka divas grupas atbalsta aizklāto balsojumu. Varbūt mēs varētu pārbaudīt, vai ir iespējams šis aizklātais balsojums, vai visiem ir balsošanas kartes. La señora Sinanska. Simanskas kundze. Paldies, ka devāt man vārdu. Es gribētu paust savu pārsteigumu par to, ka šī komiteja, kas vienmēr runā par vienlīdzību, par sieviešu un vīriešu līdztiesību, kas runā arī par iespēju vienlīdzību, tagad pēkšņi diskriminē vienu deputātu, par kuru tiks balsots pēc pilnīgi citas procedūras nekā par citiem deputātiem. Ja jau mēs vēlamies būt brīvi un vēlamies balsot brīvi, tad jūs varat arī brīvi balsot pret. Priekšēdētāji, es nepieļaušu, ka šīs debates eh, turpinās. Es gribētu atkārtot, ka reglamentā ir noteikts, ka aizklāto balsojumu var pieprasīt, ievēlot eh, kādu vicepriekšādātā amatā. Tas jau ir paredzēts reglamentā. Mums tagad nevajag balsot par to, vai ir vai nav vajadzīgs aizklātais balsojums. Ja seši deputāti atbalsta aizklāto balsojumu, tad tā arī darīsim. Kurš ir par aizklātu balsojumu? Lūdzu, paceliet roku. Labi, tātad vairāk nekā seši deputāti ir par aizklāto balsojumu, tāpēc ar aizklāto balsojumu mēs vēlēsim ceturto vicepriekšādātāju. Entonces, eh, ¿tienen ya todos ustedes, todas ustedes su tarjeta en la... Vai visiem ir gatavībā balsošanas kartes? Lūdzu, ielieciet tās balsošanas iekārtās. Zaļā poga ar Vans Torkas kandidatūru, baltā atturas un sarkanā ir balsojums pret. Zaborskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es aizmirsu savu balsošanas kārtiņu. Uh, citā zālē. Varbūt jūs varētu lūdzu pieskaitīt man balsis, balsošu atklāti. De acuerdo. Abrimos la votación. Labi, sākam balsot. 130, Madame Gabos Campur, 31. Podemos cerrar. Eh, cerramos el voto. Beidzam balsot. Trīspadsmit pār, septiņpadsmit pret, viens atturas. Vans Torkas kundze nav ievēlētā par ceturto vicepriekšādātāju komitejā. El voto para la cuarta vicepresidencia se pospone a la próxima comisión, donde esperaremos las candidaturas que se tras. Balsojums par ceturto vicepriekšsēdētāju tiek atlikts uz mūsu nākamo sanāksmi. Mēs ceram, ka līdz šim brīdim būsim saņēmuši jaunas kandidatūras un varēsim pabeigt mūsu prezidē vēlēšanu. Muy bien. Pasamos, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam eh, - sanāksmju kalendāra apstiprināšana 2014. gadam. Jums visiem ir izdalīts kalendāra projekts, vai jūs šim kalendāram piekrītat? Līdz ar to skatīsim, kā sanāksmju kalendārs ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts ir valodu režīms. Vai ir kādi komentāri? Valodu režīms tiek apstiprināts. Tagad priekšādātājs paziņojumi. Eiropas Savienības 2015. gada budžeta projekts. Mums šeit ir paredzēts laika grafiks budžeta apsiprināšanai. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 24. jūlijas. Grozījumus var iesūtīt līdz šim datumam. Balsojums ir paredzēts 3. septembrī mūsu komitejas sanāksmē, tātad pēc vasaras atvaļinājuma. 24. jūlijas ir termiņš grozījuma iesniegšanai par budžetu, un 3. septembrī ir paredzēts balsojums komitejā. Ja nav citu komentāru, es vēlētos jums pateikties un tiksimies nākamajā komitejas sanāksmē.